Tagad diskusijai pieliekam punktu un balsojums notiks rītdien 12. Nākamais punkts darba kārtībā ir. Pāriešu uz poļu valodu, nolasīšu ES un ASV nolīgumu par datu drošību turpmākās perspektīvas. Ņemot vērā NSA lietu. Es gribēju informēt kolēģis, ka šī diskusija nepieļauj zilās kartes procedūru un tāpēc jūsu lūgumi uzdot jautājumus netiks pieņemti. Sāksim ar ministru Kurkulas kungu padomas vārdā. Lūdzu, vārds jums. Priekšstādātāji, godājumie deputāti, pēdējo sešu mēnešu laikā mēs esam saskārušies ar aizvien uztraucošākiem noplūdušiem dokumentiem, mediju ziņojumiem par ASV spiegošanas programmām, kas skār privātumu un ES pilsoņu personīgos datus. Šādas informācijas atklāšana par uzraudzības un spiegošanas programmām, ko, veikušas, ko veikusi ASV Nacionālās drošības aģentūra NSA, ir rādījusi virkni būtisku jautājumu un bāžu. ES institūcijas ir sniegušas, ASV institūcijas sniegušas dažādas atbildes uz šiem jautājumiem. Un ir apņēmušās sniegt papildus informāciju. Otrakārt, ES un ASV ad hoc darba grupa par eh, darba drošību ir izveidota, lai izpētītu juridisko pamatu ASV eh, spiegošanas programmām, kas eh, skār ES pilsoņu privātos datus. Šī darba grupa 27. novembrī ir sagatavojusi ziņojumu Arī komisija ir nākusi klajā ar paziņojumu novembrī par uzticības atjaunošanu ES un ASV datu apmaiņas plūsmās. Tāpēc jautājums par datu drošību ir komisijas kompetencē un komisijai tur ir jāpieņem lēmums. Komisija nesen nāca klajā ar paziņojumu parlamentam un padomē par datu drošības nolīgumu funkcionēšanu. Kā pirmais uh, solis uh, komisijas plānos ir šī ziņojuma apspriešana starp dalību valstu pārstāvjiem, tās augtajā 31. panta komitejā. Tas būtu sākums datu drošības schēmas pārskatīšanai, un mēs saprotam, ka šis plašākais pārskatīšanas process iekļaus arī atklātas konsultācijas ar Eiropas parlamentu un Eiropas Savienības padomi. ES un ASV datu apmaiņas ad hoc darba grupas ziņojums parāda, ka ir vairāki juridiskie pamati, kas ļauj uh, plašā apjomā apkopot un apstrādāt personas datus, kas tiek nosūtīti ASV vai e, tiek apstrādāti uzņēmumus, kas e, bāzējas ASV. Šis pats lēmums pirmajā pielikumā pārēdz, ka pieturēšanās pie privātuma principa nepieciešamā apjomā var tikt ierobežota, ja tā ir pamatota ar nacionālās drošības, sabiedrības intereses vai citiem būtiskiem apsvērumiem. Un komisija savā ziņomā norāda, ka izņēmuma kārtā veikta datu apstrāde nacionālās drošības vārdā ir atļauta datu drošības nu, nolīgumā. Tomēr plaša apjoma datu nosūtīšana ASV komerciālu uh, darījumu kontekstā netika paredzēta, kad uh, tika, paredzēta, kad tika noslēgts nolīgums par datu drošību. Komisijas ziņojumā ir ietverti, trīs, ietverti 13 ieteikumi, lai uzlabotu datu drošības nolīgumu. Un kas attiecas uz ASV varas iestāžu piekļūšanu eh, drošās ostas eh, datiem, ir diezgan uztraucoši. Pirmkārt, samērīguma un eh, ir jāievēro samērīguma un nepieciešamības principi. Tas nozīmē, ka ir jārisina jautājums par atšķirīgu izpratni Eiropas Savienībā un ASV par to, kas ir samērīgs un nepieciešams, it īpaši attiecībā uz nacionālās drošības aizsardzību. Vēl tas nozīmē, ka ir jāraugās uz atšķirīgu attieksmi pret ASV pilsoņiem un pastāvīgiem iedzīvotājiem un ārzemniekiem. Ir jāraugās arī uz atšķirīgu attieksmi pret uh, personām, kas nav ASV pilsoņi vai pastāvīgi iedzīvotāji un tādiem, kas ir. Otrakārt, uh, Komisija norāda, ka garantijas, eh, ko pārēc ASV likumdošana attiecas tikai uz ASV pilsoņiem vai pastāvīgiem iedzīvotājiem. Padome jau ir paudusi stingru atbalstu šiem diviem komisijas norādītajiem ieteikumiem. Ir nepieciešams nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi ES iedzīvotājiem un ASV iedzīvotājiem, atzīstot uh, eh, privātumu tiesības ES pilsoņiem, tāpat kā amerikāņiem, un nepieciešamību uzlabot datu apkopošanas standartu, standartus at, nepieciešamības un drošības aspektā, lai nodrošinātu izlūkošanas programmu funkcionalitāti, mēs ceram, ka šie punkti tiks ņemti vērtā. Uh, Trešais ieteikums, ko piedāvā komisija, ir nodrošināt lielāku caurskatāmību datu nosūtīšanā ASV uzņēmumiem saskaņā ar datu drošības nolīkumu. Izlūkošanas un uh, tehnoloģiju grupa, ko izveidojas uh, prezidents Obama, nosaka zināms noteikums, kas iet šajā virzienā. Uh, un mēs aicinām komisiju uzturēt turpmāku kontaktu ar ASV, lai nodrošinātu to, ka tiek identificēti trūkumi un vājās vietas un arī risinātas problēmas. Uzraudzības, papildus uzraudzības praksē komisija savā paziņojumā runā arī par datu drošības schēmas funkcionēšanu un citiem uh, punktiem. Mēs uzskatām, ka tas ir pareizais, pareizā pieeja, jo komisijas paziņojums balstās uz 95. gada direktīvu, kas komisija doda pilnvaras un nevis padomē dod pilnvaras grozīt, apturēt vai atsaukt šo datu drošības lēmumu. Priekšstādātāji, godāmie deputāti, šeit mēs runājam par ārkārtīgi būtiskiem jautājumiem. No vienas puses šīs bāžas par eh, izlūkošanas datu ievākšanu, ko veic eh, trešā valsts, mm, ir saistīts ar to, ko to dara mūsu strateģiskais partners. No otras puses mums ir jāaizsargā ES eh, piedarīgo privātums un personas dati. Tāpēc mēs augstu vērtējam visas iespējas turpmākām diskusijām un it īpaši mēs aicinām komisiju uh, turpināt iesaistīties konstruktīvā, padziļinātā dialogā ar ASV, ar ASV varas iestādēm attiecībā uz konkrētajām problēmām, kuras identificētas komisijas paziņojumā kā risināmas. Paldies, ministra kungs, un tagad došu vārdu Eiropas komisijas viceprezidentē Redingas kundzē. Paldies, priekšsādātāji, godāmie deputāti. Mums ir bijusi iespēja apspriest NSA darbību publicēšanu vairākas reizes gan šajā parlamentā, gan Lībe komitejā. Abas šīs diskusijas bija ļoti liederīgas, un es ar nepacietību gaidu Lībe izmeklēšanas komitejas secinājumus. Mums ir ārkārtīgi būtiski ar ASV partneriem runāt vienā balsī un nodrošināt to, ka datu aizsardzība tiek pienācīgi ņemta vērā šajā diskusijā. Komisijas tikšanās reža laikā un sanāksmēs ar ASV pārstāvjiem komisija ir minējusi problēmas, kuras ir izcēls parlaments un ekspertu darba grupa. Tas mums ir ļāvis paust mūsu kopīgās bāžas, un mēs esam runājuši vienā balsī gan parlaments, gan komisija. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka ASV to tieši tā arī uztvēra, un ASV ir arī sapratušas, ka ir nepieciešams atjaunot uzticību transatlantiskajās attiecībās un transatlantiskajās datu plūsmās, uzticību, kas diemžēl ir smagi iedragāta. Kā jau teica prezidentūra, Datu drošības nolīgums ir svarīgs nolīgums, un šajā kontekstā panāktās vienošanās ir komisijas atbildība. Šeit, tiek, šeit ir jārunā par personas datu, kas apkopoti ES nosūtīšanu uzņēmumiem ASV, un šīs schēmas mērķis kāda schēma tika izveidota 2000. gadā, bija nodrošināt to, ka privātums tiek nodrošināts atbilstoši ES standartiem, nodrošinot arī eh, priekšrocības tiem uzņēmumiem, kas nosūta personas datus apstrādē ASV. Protams, ir atklājušies trūkumi un komisija pie šī jautājuma strādā. Kā prasīs Eiropas parlaments, mēs esam analizējuši datu drošības nolīgumu un 27. novembrī nācām klajā ar analīzes rezultātiem, kurā skaidri norādījām, ka datu drošums nevienmēr ir pienācīgs. Caurskatāmības uh, un datu drošības noteikumu īstenošanas uh, trūkumu rezultātā atklājās, ka vairāki uzņēmumi praksē uh, neievēro šīs schēmas noteikumus, un tas negatīvi ietekmē individu tiesības, kā arī rāda negodīgas konkurētspējas priekšrocības šiem uzņēmumiem iepretī Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas tajā pašā tirgu. Vēl mēs ļoti rūpīgi un uh, nopietni attiecamies uh, uz riskiem, ko šie dati kā, ka, ka šie dati var radīt um, priekšrocības uh, ASV izlūkošanas programmām un ka tad, ja ASV tiesas uh, dod uh, atļauju šādu datu apstrādē, tad um, uh, Tiem ir jābalstās uz samērīguma un nepieciešamības principu. Tomēr masveidīga datu apkopošana bez konkrētām aizdomām noteikti nav samērīga un noteikti nav nepieciešama. Es ļoti skaidri izteicos mūsu amerikāņu partneriem, ka šis jautājums ir jārisina pienācīgi, lai mēs nodrošinātu datu drošības schēmas uh, nepārtrauktību. ASV ir jānodrošina pietiekama skaidrība un uzticība, kā arī jāgarantē tas, ka tad, ja dati tiek nosūtīti uz uh, ASV, NSA tos uh, masveidā nepārbauda. Nolīgumam bija jānodrošina ES pilsoņiem augstāks uh, datu aizsardzības līmenis nekā paredz ASV likumdošana, lai nodrošinātu uh, ES datu aizsardzības eh, noteikumu izpildi un panāktu to, ka ES pilsoņu dati eh, tiek pienācīgi aizsargāti. Es, eh, kom, Eiropas komisijas paziņojums par nolīgumu par datu drošības funkcionēšanu identificē 13 būtiskus punktus, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu datu aizsardzības nepārtrauktību. Uh, atbilstoši ES standartiem. Un komisija ir veikusi četrus konkrētus ieteikumus jomās, kurās ASV pusē ir jāveic aktīva rīcība. Caurskatāmībā, iespējā veikt lēmumu pārsūdzību, efektīvā īstenošanā un ierobežojumos šiem datiem piekļūt valsts pārvaldes iestādēm. Pašlaik ASV iestādes ir saņēmušas veicamo darba sārakstu, un es ceru, ka tās sniegs arī atbilstošus rezultātus un izpildīs nolīguma noteikums. Pirmā sanāksme ar ASV pārstāvjiem pavisam drīz mums ir paredzēta Briselē. Es uh, Federālā tirzniecības komiteja eh, šo jautājumu ir apspriedusi un secinājusi, ka ir nepieciešams uzlabot uh, dat, nolīgumu par datu drošību funkcionēšanu un nacionālās drošības izņēmumam šajā nolīgumā jātiek izmantotam tikai gadījumos, kad tas ir nepieciešams un samērīgs uh, atbilstoši konkrētiem standartiem. Uh, Mūsu paziņojumā par uzticības atjaunošanu datu apmaiņā starp ES un ASV ir skaidri norādīts, ka līdz gada beigām ir jāatrod problēmu risinājumi un pēc iespējas ātrāk tie arī ir jāīsteno. Pēc tam mēs pārbaudīsim datu drošības eh, nolīguma eh, īstenošanu Un šajā procesā mēs izmantosim gan atklātas konsultācijas, gan diskusijas Eiropas parlamentā. Godāmie deputāti, nolīguma par datu drošību padarīšana drošā, drošāka nedrīkstātu liekt mums reformēt datu aizsardzības uh, noteikumus un eh, tiem ir jātiek izpildītiem arī tad, ja dati tiek nosūtīti uz ārvalstīm. Tas ir pilnīgi nepieciešami, lai nodrošinātu juridisko uh, noteiktību un skaidrību fiziskām personām un uzņēmumiem. Es gribēju pateikties visiem deputātiem, kuri ļoti smagi ir strādājuši pie datu aizsardzības eh, noteikuma reformas, un parlaments ir uh, pieņēmis dokumentu, kurā ir skaidri parādīta Savienības apņēmība. Kopā mums ir jāizdara spiediens uz padomi, lai pātrinātu tās darbu, lai varētu uzsākt sārunas un panāktu nolīguma noslēgšanu, kā to pārādz Eiropadomes secinājumu. Es esmu ārkārtīgi pateicīgs eh, Grieķijas prezidentūrai, ka nākamnedēļ paredzēta neformāla ministru padomu, kurā šis jautājums tiks skatīts. Lielas paldies, Redingas kundze! Un pirms mēs sākam diskusijas, vēlreiz gribēju kolēģiem atgādināt, ka šī diskusija nepieļauj nedz zilās kārtas jautājums, nedz arī brīvā mikrofona procedūru. Un šī diskusija Šajā diskusijā var izteikties tikai viens pārstāvis no katras politiskās grupas. Tāpēc vispirms dosim vārdu Manfredam Weberam, ETP partiju darba, partiju grupas vicepriekšnādātājiem. Šīs dienas diskusija ir skaidri jāparāda, ka mums ir jāpatur aktuāli šis jautājums mums ir jānodrošina, ka NSA diskusija turpinās. Tas ir svarīgi gan mūsu pilsoņiem Eiropā, gan draugiem ASV. Ir skaidrs, kāds tam ir politiskais ietvers NSA lietas atklājumi. Mums daudziem bija pārsteigums, jo ASV ir mūsu draugi un situācija bija gandrīz tikpat traka kā ar Krieviju un Ķīnu. Pirmās atbildes bija pareizas gan politiski un pateicoties komisijai, mūsu komisārai, kura Vašingtonā varēja atrast precīzas vārdus. Parlaments izveidoja izmeklēšanas komiteju, un es saprotu, ka arī dalība valstis ir izdarījušas skaidru un nepārprotamu spiedienu uz ASV. Mums ir jādomā par ekonomisku pieeju un par likumdošanā balstītu pieeju, lai varētu tikt izdarīts spiediens uz Vašingtonu, uz mūsu partneriem, jo šajā tālpā tiek pamatoti uzdots jautājums, vai ASV joprojām ir droša osta mūsu datiem, vai arī tā vairs nav. Datu drošības nolīgums uh, bija viens no brīvā tirgus uh, principiem, un līdz šim ASV standarti bija pietiekami, lai iegūtu piekļuvu uh, ES tirgumu Šobrīd mēs strādājam pie Eiropas datu aizsardzības likumdošanas, un mums ir skaidrs, ka to mēs varēsim īstenot tikai daļēji, ja netiks pārskatīts nolīgums par datu drošību ar ASV. Ja mēs vēlamies to īstenot, tad visi pakalpojumi, kas Eiropā tiek piedāvāti, ir jānodrošina to atbilstība mūsu noteikumiem. Un Nākamajos, eh, nākamajās desmitgadēs mēs eh, sapratīsim, kā šādu datu apkopošana fundamentāli maimuzina. Otrakārt, ir svarīgi, lai Vašingtona saprastu, ka Eiropai eh, ir svarīgi tas, ka Vašingtona pārorientē savu kursu, apgūst jaunu domāšanu un ka es vairs neakceptēs to, ka mūsu pilsoņi uh, jeb eh, patērētāji tiek eh, traktēti kā otrā šķirs eh, patērētāja ASV. Es ceru, ka arī komisija mm, atbalstīs mūsu prasību skaidru īstenošanu Vašingtonā. Eiropas Tautas partija grupa vēlas ciešu partnerību ar ASV, un es domāju, ka Tad, ja mēs atteiksimies no nolīguma par datu drošību, mēs varēsim šo partnerību nostādīt uz jauniem pamatiem, ko tā būtu pelnījusi. Lielas paldies Vēberkungam un tagad sociāla un demokrātu grupas vārdā vārds Maraiškungam. Priekšsēdētāji, turpinot iepriekšējā runātāja teikto, es vēlētos teikt, ka ja ir kāds simbolisks un praktisks aspekts, kas ir saistīts ar šo parlamentu izmeklēšanu, tad e, tas ir jautājums par drošo ostu, jo tas ir cieši saistīts ar Eiropas pilsoņu un uzņēmumu datu drošību, tāpēc būtu ļoti labi, ja šīs problēmas, kas mums bija ar datu drošību un to nodošanu, tiktu atrisināts. Droša osta vairākos aspektos ir kļuvusi par tādu kā simbolu, kas mums ir šajā izmeklēšanā. Manā ziņojumā sadarbojoties ar um, referentiem visu šo pēdējo mēnešu laikā, mēs esam nākuši klajā ar uh, priekšlikumu nodrošināt to, ka mums ir jauns mehānisms, kas atspogļotu augstākus datu aizsardzības standārtus. Es domāju, ka Vēberkungs to ļoti labi pateica. Šī, te, šī te pirmās šķiras standārta vai otrās šķiras standārta pilsoņiem ir nepieņemama. Tad, tad tas, ko mēs sakam par uh, drošo ostu, ir ļoti simboliski un praktiski. Vispirms mēs runājam par grūtībām un informācijas trūkumu. Um, skaidri redzams, ka nav pierādījumu tam, ka uh, dati par uzņēmumiem tik tiešām ir jāsaglabā arī turpmāk, tāpat arī uh, nav nekādu piemērotu sūdzību mehānismu, lai nodrošinātu to, ka Eiropas e, pilsoņi un uzņēmumi var vērsties pret šādu datu uzglabāšanu. Dati, kas tiek savākt no Eiropas Savienības pilsoņiem, tiek nodoti ASV iestādēm, kur tie netiek pietiekami aizsargāti, jo te ir zemāka aizsardzības standarta nekā Eiropas Savienībā. Un drošosta uh, Eh, kā tas ir šobrīd, nepiedāvā aizsardzību Eiropas Savienības pilsoņiem. Mm. Un mums ir jāatzina komisija apsvērt, vai eh, šī, tā, šī, šī pasākuma no ASV puses nav pārkāpums. Komisija jau ir atzinusi, ka ir zināms eh, neatbilstības drošas ostas principam uh, bet ar to vien vēl nepietiek. Ehm, šī procedūra nav pietiekami skaidra, un ASV neustver nopietni mūsu sūdzības. Tātad es vēlētos teikt komisijai, mēs runājam vienā valodā ar Vašingtonu, bet mums ir jādomā par praktiskiem aspektiem, kas ir jāatrisina sarunās ar ASV lai atjaunotu uzticēšanos un nodrošinātu to, ka mūsu izmeklēšanai tik tiešām ir bijusi nozīme, lai nodrošinātu datu aizsardzību. Paldies! Liels paldies, un tagad vārds Entvelds kundzei Alda grupas vārdā. Divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, un paldies uh, komisārai par teikto un priekšlikumiem, jā, tas ir labi, bet, ja godīgi, nav pietiekami labi. Mēs gaidījām gadiem ilgi vēl pirms naudina atklājumiem, un mēs teicām, ka droši osta ir tikai un vienīgi simboliska aizsardzība, jo tā nenodrošina nekādu aizsardzību Eiropas Savienības pilsoņiem. Tas piedāvā tikai um, juridisku aizsardzību uzņēmumiem, lieliski apzinoties, ka tomēr tiek pārkāpta Eiropas Savienības noteikumi. Mēs nevēlamies, lai šie uzņēmumi, kas nonāk uh, krustcelē starp divām jurisdikcijām, lai viņi iesprūst šādā procesā, un tāpēc mēs gadiem ilgi esam aicinājuši komisiju nākt klajā ar risinājumu, bet komisija nav rīkojusies, un šī tā devētā uh, um, drošas ostas vienošanās izvērtēšana, jo tas patiesībā nav pat vienošanās dokumentā, tika īstenot divus gadus pēc uh, noteiktā termiņa. Tāpēc, kāpēc mums šobrīd būtu jāpiešķir vairāk laika komisijai un ASV, lai tās nāktu klajā ar risinājumu? Mēs zinām, kādas ir problēmas, mēs zinām, kāpēc tas viss nedarbojas un galvā mēs visi zaudējam pacietību. Kā jau es teicu, gadiem ilgi mēs esam uh, toreiz šādu situāciju, un kas gal galā uh, notiek, tiek izvērsts masīvs uh, lobbyis, lai atšķaidītu datu aizsardzības principus. Man jāsaka, ka uh, es vēlos, lai mēs pārtraucam šo te drošas ostas vienošanos jau šobrīd un lai tik tiešām komisija un ASV administrācija un uzņēmumi saprastu, ka šis jautājums ir jārisina steidzami un jārod nopietnas risinājums jo šobrīd ir pienācis laiks komisijai un Eiropas parlamentam iestāties par um, ikviena Eiropas Savienības pilsoņa tiesībām. Un Es to saku tāpēc, ka es esmu tirgus liberālismu atbalstītāja, bet es domāju, ka tomēr šobrīd ir pienācis laiks uzņemties savu atbildību. Un tāpēc, komisārs kundze, es sagaidu, ka drošas ostas vienošanās tiks um, atcelt jau šobrīd un ka mums būs um, pienācīgs risinājums pavisam drīz pirms vēlēšanām. Paldies, un tagad vārds uz pusotru minūtu Albrecht kungam zaļo grupas vārdā. Paldies priekšsēdē, komisārs kundze, eh, cienījamies ministra vietniekungs. kungs. Edvards Naudēna at, at, mm, atklātie dati norādīja uz to, ka mums ir nepieciešams aizsargāt savus datus. To, ka lielie datu apkopošanas uzņēmumi izmanto šos datus un analizē mūsu dzīvi, ir absolūti nepieņemami. Un, lai gan miljoniem uh, eh, iedzīvotāju un patērētāju publiski par to sūdzās, neviena Eiropas Savienības uh, dalībvalsts valdība nav neko uzsākus, lai to pārtrauktu. Arī šeit es neredzu nekādas sekas. Tā vietā Google um, pārstāvis uh, uzskata, ka privātums ir anomālija un ir jāizbeidz ar šādu te praksi. ASV uzņēmumi no Silikona ielējas ir izvērsuši veiksmīgu lobiju, lai um, turpinātu datu vākšanu Vašingtonā, un dat, datu aizsardzības noteikumi Eiropā netiek ievēroti. Cienījamie kolēģi, Ir pienācis brīdis pārtraukt šo līdzinējo praksi, un Eiropas parlamentam ir iespējas to paveikt. Mēs esam uzstājuši, uh, ka ir nepieciešams pieņemt vienotu Eiropas datu aizsardzības likumu. Vienlaiks mūsu kolēģi ministru padomē um, gāja dažādus apveceļus, nemaz nevēloties vienoties par um, viedokli datu aizsardzības un privātuma jomā. Uh, Un lielie datu apkopošanas uzņēmumi no Silikona eh, ielējas saka paldies, paldies, jo Eiropas pilsoņi un patērētāji zaudē ticību tam, ka uh, valdības varētu aizstā, aizstāvēt pat viņu pamatiesības. Cienījamie kolēģi, ja mēs nepārtrauksim šo likumu apiešanu, mūsu datu aizsardzības likumdošanas apiešanu, un ja mēs neizdarīsim spiedienu uz ASV, vienlaiks arī atceļot uh, drošas ostas vienošanos, mums neizdosies aizsargāt Eiropas Savienības suverenitāti, un mēs zaudēsim ne tikai to, bet arī vēlētājus, jo viņi nedosies balsot, jo viņi nesagaidīs no mums to, ka mēs varētu aizsargāt viņu tiesības. Lielas paldies! Lielas paldies, un tagad vārds uh, Kornelija Ernst kundzei. Goja grupas vārdā. Lielas paldies, dāmas un kungi! Kā tad turpināsies mūsu attiecības ar ASV? Šodien es uzdodu jautājumu komisārai no vienas puses, uh, kura ir uzstāsies kā suverēna partneri, vai mums uzstāties kā suverēniem partneriem attiecībā uz uh, ASV un prasīt suverēnu partneru tiesības, vai arī mēs būsim mazais brālis. Protams, ka datu drošība drošā osta ir eh, laba lieta, bet būtībā tas ir īsts fars. Šodien mēs vajājam demonus, bet šis bu nolīgums būtībā ir tikai tāds papīra tīģeris. Neviens no tā nebaidās. Trešdaļa uzņēma pārkāpt noteikums, nav nekādas eh, caurskatāmības, nav nekādas kontrolas, nav nekādas tiesiskās eh, pārsūdzības līdzekļu. Tāpēc ir nepieciešami augsti datu drošības standarti, kas būtu juridiski saistoši visiem uzņēmumiem, kas nodrošinātu caurskatāmu un godīgu uzraudzības sistēmu. Un drošā osta, vai lai kā to arī sauktu, ir eh, skaidri jādefinē nolīgumā ar ASV. Nedrīkst būt tā, ka eh, ASV bloķē šo nolīgumu un nevirzās uz priekšu. Uh, un tāpēc miljoniem nevainīgu e, es pilsoņu cieši no izsakošanas. Mēs nedrīkstam būt vairs medījums uh, ASV, kad dodamies uz šo valsti. Saskaņā ar šo nolīgumu to ir iespējams uh, atcelt, ja tas netiek ievērots, un tāpēc es aicinātu komisiju izrādīt cieņu pret 500 miljonu ES pilsoņu tiesībām un to darīt. Lielas paldies un tagad uh, došu vārdu Savēlas kundzei Eiropas uh, Brīvības un Demokrātijas partija grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Es varbūt runāšu provokatīvi. Bet uh, skatīsimies patiesībai acīs. Nacionālās valdības un to drošības aģentūras ir apveltītas ar uzdevumu nodrošināt mūsu pilsoņu uh, labklājību, un ir jāpatur prātā, ka ir eh, kaut kāds pamats, kāpēc eh, ASV un ES ir tik augsts drošības līmenis. Tas ir drošības mehānismu līmenis. Es nesaku, ka vajadzētu pārkāpt pilsoņu pamatiesības vai tās apdraudēt. Patiesībā šīs programmas nodrošina pilnīgi pretējo, tās aizsargā pilsoņu datu drošību. Uh, Dāmas un kungi, es uh, gribētu jūs visus aicināt uh, atcerēties uh, uzbrukumus Bostonas maratona laikā. Ja nebūtu bijis uh, uzraudzības sistēma, novērošanas kameras, šos teroristus nekad nebūtu bijis iespējams uh, identificēt. Eiropa ir uh, liberālas parlamentāras demokrātijas piemērs, un mums vajadzētu uh, stiprināt un ticēt savai likumdošanai. Tad, kad ir runa par izlūkošanas aktivitātēm, mēs eh, domājam par mūsu pilsoņu drošību. Paldies! Liels paldies, eh, Cāvēls kundze! Un Sofija Intfeldai es gribēju atgādināt, ka zilās kartītes jautājumu šajā diskusijā nav pieļaujami. Un visbeidzot vārds eh, Mārtinam Ērenhauseram no deputātiem pie grupām nepiedarošiem dokumentiem. Paldies! Es te ļoti spilgti atceros 90. gadus. Toreiz internets eh, piedzīvoja plašu komercializāciju un pirmoreiz izveidojās eh, plaša pretkustība šiem ekonomiskajiem eh, centieniem. Protams, ka brīvs internets bija utopija, bet ir skaidri, jāpasaka, ka visi šie drošības pasākumi, kas ir, piemēram, paredzēti drošās ostas nolīgumā, nedarbojas. Reformas nevirzās uz priekšu un notiek pat pilnīgi pretējais. Dalībvalstis un daļai arī komisija to bloķē, bet mums tiešām ir nepieciešams pavērsiens, ir nepieciešams uh, Eiropas rīcības plāns interneta pārvaldības eh, jomā, interneta ekonomikas jomā un demokrātiskās kontrolas jomā. Ja mēs eh, to nepanāksim, tad šīs dienas diskusijā nav nekāda mērķa. Mums eh, šīs reformas ir nepieciešamas nevis rīt, bet jau šodien. Paldies! Thank you very much. And... Uh, Lielas paldies, un tagad vārds Redings kundzei, lai noslēgtu šīs debatas komisijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Es lieliski sapratu jūsu sūtīto signālu. Un jūs eh, noteikti arī sapratāt, ka, kā jau Eiropas parlaments pieprasīs, mēs esam analizējuši drošas ostas režīmu un uh, to, uz kādu pamatu tas balstās, proti ad hoc grupu un sarunās arī ar uz, Eiropas Savienības uzņēmumiem mēs identificējām uh, kāda tad ir trūkuma. Un es piekrītu tam, ko jūs teicāt par šiem trūkumiem, jo arī mūsu secinājumi bija līdzīgi. Balsoties uz šiem secinājumiem, komisija ir nākus klajā ar 13 konkrētiem ieteikumiem, un tie attiecas uz visiem sistēmas aspektiem - atklātība, um, noteikuma īstenošana, piekļuvu datiem, Tā visa mērķis ir uzlabot drošas ostas eh, režīmu darbību. Un šie 13 priekšlikumi tagad ir ASV valdībai uz galda. Tas ir tāds kā darāmo darbu saraksts. ASV valdībā ir jāsaprot, cik nopietnas ir mūsu bāžas, un es domāju, ka debats, kas noritēja šeit parlamentā šodien, palīdzēs mums spērt vēl solīt uz priekšu. Mums ir jāceņš rast risinājumu līdz 2014. gada vasarai. Vismaz to ir paredzējusi komisija, un tad kolēģijai būs eh, jāvienojas par to, vai eh, šie risinājumi ir īstenojami vai ne, un jāpieņem attiecīgi lēmumi. Bet jūs katrā ziņā varat būt droši, cienījamie deputāti, ka es noteikti informēšu kolēģijas eh, priekšsēdētāju un um, informēšu arī par diskusijām, kas ir notikušas šeit šodien parlamentā. Liels paldies komisārs kundzei un tagad noslēgumā vārds Kurkuls kungam padomas vārdā. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, vienīgais veids, kā risināt šo svarīgo jautājumu, par ko mēs runājām debatēs, ir uzsāka dialogu ar Amerikas Savienotajām valstīm. Drošas ostas um, vienošanās ietveros Es vēlētos um, dot pietiekam daudz uh, laika komisijai, lai paveiktu šo um, darbu. Padomu cieši sekos komisijas rīcībai attiecībā uz drošas ostas um, lēmumiem. Un, protams, ka parlamentā izskanējušais bija pamatots, bet mums ir jādod pietiekam daudz laika komisijai, lai tā varētu novērst trūkumus. Dažu mēnešu laikā pārskatu grupa, kur izveidojas Obama, ir sagatavojusi atskaiti un parlaments Lība komitejā balsos par attiecīgas izmeklēšanas rezultātiem. Šobrīd mums ir jārīkojas pēc iespējas piemērotāk, lai atrisinātu problēmas. Lielas paldies! Lielas paldies ministra kungam! Līdz ar to debats ir noslēgts, un tagad pievērsīsimies nākamajam punktam mūsu šodienas darba kārtībā, kas ir padomas un komisijas paziņojumi Eiropas pilsonība par maksu. Once again, I'd like, I'd like to, Mr. Minister Kurklas, uh, to... Vispirms es vēlētos dot vārdu ministram Kurkulas.